Spānijas iestādes ir paziņojušas, ka Tāņie Gonzālesa Pēnesa ir aizvietos Kārlis Himenes Vilā Reho, ar eh, šī gada 11. septembra saskaņā ar 7. punktu vispārējām tiešām vēlēšanām eh, Eiropas parlamenta deputāti un saskaņā ar 4. reglamenta pāntu mēs paziņojam Gonzāles Pēņas eh, kundzes ievēlēšanu parlamentā ar 11. septembru. Es sirsnīgi sveicu mūsu jauno kolēģi un gribēju atgādāt, ka saskaņā ar reglamenta trešo pantu, viņa var ar pilnām tiesībām piedalīties visās parlamenta sanāksmēs, komiteja sanāksmēs, ja neviens nav apstrīdējis šīs viņas tiesības. Un arī ņemot vērā to, ka viņa neieņem nevienu amatu, kas varētu būt konfliktā ar Eiropas parlamenta deputāta amatu, un viņai tas bija jāpaziņo rakstiski. Lietuvas iestādes ir pieprasījušas, lai tiktu atcelta imunitāte Viktoram Uspah,